Bene, possiamo dare inizio alla nostra riunione. Eh, labdien, dāmas un kungi! Sāksim darbu. Ir ienācis lūgums. Vai jūs gribējāt izteikties par darbu kārtību, jautā priekšsēdētājs? Tad lūdzu. Priekšsēdētāji, 15. līguma pāns paredz, ka pēc katras Eiropadomas tikšanās Eiropadomas prezidents prezentē Eiropadomas darba uh, rezultātus. Šī ir pirmā reize, kad tas parlamentā notiek es uh, gribētu dzirda, dzirdēt uh, Eiropadomas priekšsēdētāja domas par to, kas ir noticis Eiropadomēm, kāda ir tās darba rezultāti. Sì, non abbiamo potuto farlo a Strasburgo dove eh, c'è disponibilità. Godātie deputāti, <clears throat> mēs nevarējām šo sēdi noturēt Strasbūrā, kur ir pieejama plenārsēžu zāle, jo bija jau pārāk vēls vakars. Un tādēļ mēs nolēmām izmantot šo telpu dažas dienas pirms Eiropadomas notikuma. Protams, es saprotu, ko jūs gribējāt teikt. Briselē plenārsēžu zāle šobrīd nav lietošanas kārtībā. Uh, Vismaz līdz 2013. gadam mēs nevarēsim tikties Briselē plenāru sēžu zālē, tādēļ mums ir jāizmanto kāda cita sēžu zāle, piemēram šī. Un šodien mums ir radusies iespēja uzaicināt Eiropadomas priekšsādātāju, lai viņš pastāsta par to, kas notic Eiropadomē. Prezidents Šulcs sveic gan Van Rompuy kungu, gan Barozo kungu ar ierašanos Eiropas parlamentā. Pirms es došu vārdu padomas prezidentam, es gribētu vēlreiz apstiprināt to, ka Šulc kungs un liela parlamenta daļa jau ļoti skaidri ir izteikuši savas domas par Van Rompuy kunga priekšlikumu, kas nav pieņemams parlamentam. Van Rompekungam, protams, ir vidutāja dotības, un mēs ticām, ka pateicoties tām tuvāko nedēļu laikā viņš varēs panākt tādu rezultātu, kuru gaida Eiropas pilsoņi. Un tagad es došu vārdu Van Rompekungam. Mr. President, honorable members. Prieksēdētāja kungs, godātie deputāti. Jūs jau noteikti esat dzirdējuši pagājušās nedēļas Eiropadēmas rezultātus. Mums neizdevās panākt vienošanos, un tomēr man tika uzdots pienākums rast kompromisus, un ņemot vērā to, ka ir politiska griba, lai, lai rastu risinājumu, mēs ceram tādu rast nākamajā gada sākumā. Protams, DFS ir svarīgs jautājums gan padomē, gan arī parlamentam. Bet eh, padome vienmēr ir pārbaudījusi budžetu tādajādi izpildot eh, līguma 15. pantu lai nodrošinātu politiskos virzienus un vispārīgās prioritātes savienībai. Nekad mums nav izdevies panākt vienošanos par budžetu vienā reizē, un arī šajā reizē tas neizdevās. Tas, ka ir nepieciešama vienprātība budžetā, ir būtiskākais izaicinājums. Lai to panāktu, ir nepieciešams iziet uz kompromisiem un ir nepieciešams pieturēties pie veselā saprāta, pie tā, ko nozīmē Eiropas budžets. Proti, ka mēs iestājāmies par Eiropas prioritātēm un nevis tikai individuālām kalkul kalkulācijām, ko katra dalība valsts varētu ietaupīt un ko katra dalība valsts iemaksā budžetā un lai pēc iespējas vairāk dabūtu ārā no budžeta. Parlaments jau ir izteicis savas bažas, un es vēlētos uzteikt jūsu referentu un parlamenta komiteju darbu, jo jūsu ziņojums pagājušajā nedēļā padomē prezentēja parlamenta prezidents. Visi parlamenta viedokļi ir atspoguļojušies Eiropadomas sēdē, un esam par to runājuši gan pirms, gan pēc bet parlamenta viedokļi, tieši tāpat kā komisijas viedoklis un arī dalību valstu viedokļi, viss ir jāsavieno kopā un mums ir jāmēģina vienoties par Eiropai vislabāko risinājumu. Mēs apzināmies, ka mums šobrīd ir jāstrādā ar un pie pieticīgāka budžeta. Ir pienācis laiks to pateikt atklāti. Es, kas esmu bijis budžeta ministrs un esmu strādājis pie budžetiem dalību valsts līmenī, es zinu, ko tas nozīmē. No otras puses, budžetam ir adekvāti jāatspoguļo tas, ka ir zināmi jautājumi, kurus dalību valsts vēlas atrasināt Eiropas Savienības līmenī. Un budžetā tam ir jāatspoguļojas. Neuzskatīsim Eiropas budžetu tikai kā maksājumu kopumu no dalību valstu budžetiem, jo ekonomikas dalību valstu līmenī arī iegūst no Eiropas budžeta. Eiropas budžets strādā septiņu gadu budžeta plānojumā, un tas ir unikāls budžets, vēl jau vairāk ņemot vērā, ka Eiropas budžets ir ļoti mazs. Dalību valstu budžetos apmēram 50% veido IKP, kamēr savienībā tas ir tikai 1% apmēros. Tādējādi budžets ir pārāk neliels, lai iekļautu anticiklisku ekonomisko politiku, ir eh, jārunā arī par līdzfinansējumu, pilnīgi noteikti noteiktās tautsaimniecības jomās tādās kā zinātnu pētniecība un lauksaimniecība. Citiem vārdiem, budžets galvenokārt ir domāts struktūrālām ekonomiskām kustībām. Iepriekšējais DFS bija savādāks un atšķirīgs no Patreizējais DFS atšķirās no iepriekšējiem. Pirmo reizi dalību valstis nevar paredzēt savu un arī Eiropas budžeta pieaugumu. Pie tam pirmo reizi bija 27 dalību valsts, kuras piedalījās budžeta veidošanā, un katrai dalību valstī ir veto tiesības. Iedomājieties budžeta veidošanu tādos pašos apstākļos dalību valstu līmenī. Vēl bez tam nebija iepriekšēja vienošanās arī starp lielajām valstīm, un, protams, arī parlaments spēlēja jaunu un iepriekš nepieredzētu lomu. Mums ir nepieciešams vienoties, bet tas būs grūti, un pilnīgi noteikti tas prasīs laiku. DFS ir solidaritātes sintēze. Daudzas dalību valstis vēlas Eiropas budžetu redzēt eh, fiskālo ierobežojumu kontekstā. Es pilnībā nepiekrītu šādam viedoklim, jo uzskatu, ka DFS ir investīcija budžets, bet izprots šādu viedokli, jo tas ir politiskas pārliecības atspoguļojums un tomēr mums būs jāvienojās. Es zinu, ka pilnīgi visās dalību valstīs 11. Eh, gadā budžets ir samazinājies par 1,5 IKP, ņemot vērā būtisko pieaugumu 8. un 9. gadā, kad IKP katru gadu auga par 4-5 procentpunktiem. Tie, kur apgalvo, ka Eiropas Savienības izdevumi kādi tie ir atspoguļoti manā priekšlikumā, neatbilst patiesībai, vēlētos pateikt sekojošo. 11. gada jūnija komisijas priekšlikums jau paredzēja kohēzijas un lauksaimniecības politikas iesaldēšanu. Kopā lauksaimniecība un kohēzijas fonds sastāda 71% no Eiropas Savienības budžeta. Mans priekšlikums, kurš tika publicēts 14. un 23. novembrī, paredz 2% budžeta samazinājumu. Ja mēs salīdzinām ābolus ar āboliem, un tā arī būtu loģika, un to mēs esam piemērojuši 14. 20. gada daudzgada finanšu schēmai, tas tomēr eh, paredz manā priekšlikumā būtisku pieaugumu jaunu darba vietu radīšanai un konkurētspējas palielināšanai salīdzinot ar iepriekšējo DFS. Ja ir paredzēta tālāka budžeta samazināšana, tad noteikti ir jāņem vērā arī tas, ka pilnīgi, pār, pilnīgi visi pārējie budžeta posteņi ir kopā 280 miljārdu apmērā, un mēs nevaram izslēgt, ka kāds vēlētos arī palielināt 71%. Jebkurā gadījumā es nepiekritīšu improvizācijām. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs saglabātu arī palīdzību tām valstīm, kurām tas ir nepieciešams. Resursu ziņā es eh, vēlētos palielināt eh, palielināt pašmaksājumus un tās valsts, kuras to vēlas, eh, un, protams, arī caurskatāmība ir jāpalielina. Resursu daļa ir ārkārtīgi svarīga un sarežģīta. Tie, kuri pieprasa reformas citās nozarēs, šajā nozarē to it kā nevēlas redzēt, un tajā valstu grupā, kuras ir tā saucamie neto maksātāji, arī nav vienošanās. Tomēr es domāju, ka mums izdosies rast risinājumus. Vienoties par budžetu vienmēr ir sarežģīti. Tā tas ir bijis vienmēr kā lielākā daļa no jums atcerēsies, 2005. gada DFS arī nebija piemērs budžeta sarunu estētikai. Mums nevajadzētu šo procesu raksturot kā cīņu starp ziemeļiem un dienvidiem, starp bagātajiem un nabadzīgajiem. Tā saucamie neto maksātāji. Puse no neto maksātāju valstīm nav pieprasījusi nekādas korekcijas. Šie lielie neto maksātāji arī nav pieprasījuši, lai būtu būtiska samazinājuma, un tā saucamie neto saņēmēji arī nav izburzījuši kardinālas prasības. Mans priekšlikums balstās uz lielu dalību valstu daļas vienošanos, kaut arī visas dalību valsts iespējams nav apmierinātas. Šo sarežģīto patiesību mums neizdosies pateikt vienā teikumā. Es darīšu visu, lai panāktu godīgu un visiem pieņemamu kompromisu. 27 dalību valstu vienošanās, un tam būs nepieciešams arī parlamenta vienošanās. Un tomēr, ja mēs nevienosimies, tad cena tam būs dārga. Balstoties uz Eiropa padomas diskusijām, es esmu pārliecināts, ka tas ir iespējams. Paldies! Grazie, prezidente! Sirsnīgs paldies Eiropadomas priekšsēdētājiem. Parola al prezident. Van Rompuy kungs, paldies jums. Tagad es došu vārdu komisijas priekšsēdētājam Barozo kungam. Priekšsādātāja kungs, Eiropadomas prezidenta, godātie deputāti, Eiropadomas prezidents tikko kā jums eh, piedāvāja pilnu pārskatu par debatēm, kas notika pagājušā nedēļa Eiropadomē. Tikai pirms sešām dienām es tikos ar jums Strasbūrā, kur izklāstīju komisijas pieeju un domāšanas veidu pirms Eiropadomas. Šodien koncentrēšu savas piezīmes uz to, kāda ir mana pieredze par šo Eiropadomu un kādus secinājumus mums vajadzētu izdarīt pēc tās. Pirmkārt, kā jūs zināt, vienošanās dalībvalsts starpā netika panākta, lai gan lielākā daļa būtu gatavas piekrist kompromisu priekšlikumam, kuru izvirzīja Eiropadomas prezidents. Jūs zinat, ka vienprātība ir absolūts priekšnoteikums DFS pieņemšanai. Kā mums tagad jā, jārisina šī situācija, kad nav vienošanās? Uh, Nu, protams, ka būs aizkavēšanās procedūrā, bet es domāju, ka mēs varam vēl iekavēt, eh, vēl noķert iekavēto. Līdz 2014. gada sākumam, kad sāksies jaunā DFS, mums ir zināms laika posms, taču nepārāk daudz laika, nedrīkstam kavēties. Piektdienas vakarā es jau teicu, ka pagājušās nedēļas samitā. Mm, sarunas par DFS bija vissarežģītākās, kāds jebkad vēsturē ir bijušas. Tam ir vairāki iemesli. Nekad agrāk sarunas par DFS nav notikušas ļoti spēcīgas ekonomiskās krīzes apstākļos lielā Eiropas Savienības daļā. Sākotnējās komisijas piedāvājums jau bija šī te pieticības budžeta modelis. Taču eh, krīzes apstākļos ir nepieciešams investīcijas. Sārunu gala rezultāts ja mēs runājam par dalību valstu nostāju, būs tāda DFS, kas ir mazāka nekā iepriekšējā DFS. Un tā būs pirmā reize vēsturē. Agrāk vienmēr katra nākamā daudzgad finanšu schēma ir bijusi budžeta apjomā lielāka nekā iepriekšējā. Tātad šī būs pirmā reize kopš Eiropas uh, dibināšanas, kad mēs runājam par DFS samazinājumu sal salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Jūs zinat, ka daudz vieglāk, daudz grūtāk ir vienoties par samazinājumiem budžetā nekā par palielinājumiem. Un kas vēl sarežģīja šo situāciju? To sarežģīja tas, ka tieši šobrīd Eiropas Savienībai ir nepieciešams investīcijas, un tieši šobrīd mēs redzam, ka ir atsevišķi valstu valdības, kas nav atvērtas investīciju politikai izaugsmas vārdā. Kā mēs varam būt konsekventi, teikt, ka esam konsekventi, ja no vienas puses mēs sakam, mums ir nepieciešams investīcijas ekonomiskā izaugsme, un pēc tam, kad pienāk tas brīdis, kad jāpieņem lēmumi, mēs neesam gatavi kolektīvi uzņemties atbildību par šo principu īstenošanu dzīvēm. Un tagad pavisam skaidri atkārtošu to, ko jau teicu. Priekšlikums, kas šobrīd ir dalību valstu uh, rīcībā, ir jau tā samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo DFS, neto samazinājums. Tanīpat laikā uh, dalību valstis kā atbildi šai krīzē ir, ir devušas, nu, deleģējušas daudz vairāk uzdevumu Eiropas Savienības līmenī pēdējo 23 gadu laikā. Tas ir noticis, te varam pieminēt fiskālo paktu, sešpaku, Eiropas pusgadu. Ir ļoti daudz tādas jomas, kurās Eiropa ir ieguvusi daudz vairāk kompetenci pēdējā laikā. Ne tikai komisija, bet visas iestādes. Protams, ka nav jums jāatgādina, ka šīs te jaunās kompetences uzliek, uzliek arī Lisabonas līgums, piemēram, tieslietu un iekšlietu jomā ar ļoti daudz jaunu uzdevumu. Un atkal arī šajās budžeta līnijās mēs runājam par samazinājumiem. Eiropas komisija jau ir izteikusies par šīm jauniegūtajām kompetencēm un uzdevumiem. Principā esam gatavi uzņemties jaunus uzdevumus, tad, ja mums to lūdz. Taču Eiropas komisija, un es domāju, arī cits iestādes tam piekritīs, uh, nevar rīkoties tad, ja tai tiek sasietas rokas, proti, ja tiek samazināts budžets un ir milzīgs atbildības līmenis. Jūs varat iedomāties, cik milzīgi ir izaicinājumi, par kuriem runājām šajā Eiropadomē. Realitāte ir tāda, ka šobrīd ir ļoti lielas viedokļa atšķirības par svarīgiem jautājumiem, ir īpaši par vispārējo budžeta apjomu un par to, kā būtu taisnīgi sadalīt šo budžetu starp dažādām dalību valstīm. Būsim godīgi un atklāti un atzīsim, ka neviens nav apšaubījis to, ka ir nepieciešams 27 dalību valstu kompromiss. Taču taisnība, ka reizēm kompromisu panākšana notiek lēnāk un ilgāk nekā plānots vai nekā mēs vēlētos. Kas tika panākts? panākts pagājušās nedēļas galotņu tikšanā. Uh, tika panākts tas, ka valsts un valdību vadītāji atgriezās savās valstīs ar daudz labāku izpratni par citu valstu interesēm un pozīcijām. Nu, varbūt tas nav nekas liels, un es varu jums tam piekrist. Taču šis samits bija pietiekami noderīgs pamata radīšanai konsensusam, kas varētu rasties tuvāko nedēļu laikā. Daži no jums man ir jautājuši, kā var tuvināt dalību valstu pozīcijas. Nu, uz šo jautājumu vēl nevar atbildēt. Viena lieta gan ir skaidra. Mums visiem ir jābūt gataviem uz kompromisiem. Gan neto maksātājiem, e, tiem draug, tā, kas runā par labāku kohēziju, tiem, kas runā par uh, labāku budžeta resursu izmantojumu, tiem, kas vēlas bīdīt zinātni un pētniecību, Connecting Europe budžeta Uh, un ir arī citas dalībvalstis, kas ir ļoti nobežījušās par dažādiem korekcijas mehānismiem, par atmaksu, par kompensāciju. Ir arī Eiropas Savienības iestādes. Visām šīm pusēm ir jādod savs ieguldījums. Es ceru, ka visas puses būs pietiekami konstruktīvas. Pirmais pārbaudījums būs 2013. gada budžeta pieņemšana, jo 13. gads gan drīz vai sācies, budžeta joprojām nav ir iestājies pēdējais brīdis. Eiropas komisija ir iesniegusi jaunu budžeta priekšlikumu 2013. gadam. To iesniedzām pagājušajā piekdienā. Un nav mūsu rīcībā vairāk kā divas nedēļas, lai abas budžeta lēmēja iestādes pieņemt lēmumu par šo budžetu. Godātie deputāti, kopā ar prezidentu Vānu Rompeju es tikos divpusēji ar visu 28 valstu vadību vadītājiem. Es saku 28 valsts, tādēļ, ka arī Horvātijas premjerministrs piedalījās šajā sarunās. Mēs ļoti skaidri zinām, ko katra valsts prasa un ko katra valsts noraida budžeta sarunās. Taču veiksmi mēs sagaidīsim tikai tad, ja katra katrs padomās par to, kā viņš var spērt solīt pretī pārējiem partneriem. Un šie soļi, šī kustība ir absolūti nepieciešama. Protams, arī komisija nav izņēmums. Mēs vēlamies, lai tiktu saglabāts investīciju kritiskā masa gan, investī, gan infrastruktūrā, gan arī citās svarīgās jomās. Uh, Investīcijas palīdzēs mums nodrošināt arī citus projektus, piemēram, brīvu zināšanu pārvietošanos. Tas palīdzēs attīstīties zinātnē un kultūrai, kas ir tik vitāls Eiropas konkurētspējai nākotnē. Protams, mēs gribam, uh, lai arī mūsu kohēzijas politika sasaistītos ar ekonomikas un izaugsmas stratēģiju, lai nāktu par labu gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem Eiropā. Es ļoti skaidri teicu dalību valstīm, ka kohēzija ir jāatspoguļos ļoti skaidros budžeta apjomos resursus, kas tiktu ieguldīti visvieglāk ievainojamākos reģionos Eiropā. Ir jāturpina reformēt kopīgā kultūras politika. Kopīga lauksamniec, kopīgā lauksamniecības politikas atvainojas, jo tā dod iespējas mūsu zemniekiem attīstīties un padarīt Eiropu zaļāku. Nav šaubu, ka Eiropā ir nepieciešama spēcīgāka sociālā dimensija, ir nepieciešams sociālais fonds, kas palīdzēs tiem, kurus vismagāk skārusi krīze. Mums arī jāsaglabā saistības eh, attiecībā pret nabadzīgākiem Eiropas Savienībā. Runājot par ienākumu daļu, mēs vēlamies, lai ienākumu daļa tiktu veidota skaidrākā un vienkāršākā veidā, un to arī komisija komisijas priekšlikums m, mm, paredz. Budžetam ir jābūt arī efektīvāk izmantotam. Efektivitāte nozīmētu izmaksu samazināšanās. Tad, ja šīs izmaksas mēs varam samazināt, es negribu samazināt Eiropas iestāžu darbības kapacitāti. Ja ir kāds viens aspekts, kas man tiešām nepatik šajā Eiropa padomē, tad mm, tā bija atsevišķu pārstāvju rīcība kuluāros. Bija atsevišķi dalībnieki, samit dalībnieki, kas koridoros vai no Eiropas komisiju un cits iestādes visās nelēmēs. Es tāku koridoros tādēļ, ka sēžu zālē saruna bija ļoti pieklājīga un konstruktīva. Daudz līderi bija pozitīvi, pozitīvi atbildēju uz tiem faktiem un skaitļiem par mūsu iestādēm, ko es viņiem piedāvāju šajās debatēs es uzskatu ir jābūt eh, visiem pilnīgi taisnīgiem, godīgiem un pieklājīgiem. Pat arī vissaržģītākajās sarunās ir jāsaglabā pieklājība. Realtāte ir tāda, ka budžets būs mācis. Tas veidot tikai 2% no kopīgā, kopīgiem izdevumiem Eiropas Savienības un 1% no NKI. Eiropas komisija vēlas administrāciju vēl vairāk reformēt un racionalizēt. Uh, Eiropadomas sēdes laikā man bija iespēja izteikt aicinājumu veidot ļoti spēcīgu, kompetentu un neatkarīgu Eiropas e, civilo dienestu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, Eiropas komisija turpinās cīnīties par modernu budžetu, kuru centrā būs ekonomiskā izaugsma un darba vietas. Mūsu pieeja ir racionāla. Budžetam jābūt tādam, lai Eiropas Savienība varētu pildīt savas saistības gan pašmājās, gan arī ārzemē. Es uzskatu, ka tuvāko nedēļu laikā varam panākt progresu un, protams, ka ir nepieciešams būvēt tiltus, lai šī vienošanās tiktu panākt laikā. Lielas paldies! Paldies Barozu kungam! Tagad aicināsim šo izteikties politisko grupu pārstāvis. Pirmais runās Žozefs Dols, Eiropas Tautas partija priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja kungs, padoms priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja. Mani sarūktināja pagājušās nedēļas samita rezultāti, jo viseiroskeptiskākie no dalībniekiem guva virsroku. Tiešām ir ļoti skumji, ka tā vietā, lai strādātu visu interesēs, atsevišķi valstu vadītāji mēģina tikai ievākt popularitātes punktus. Gribu atgādināt. Uh, Eh, Džeimsa Klārka vārdus. Atšķirības starp politiķi un valsts vīru ir tāda, ka politiķis domā par nākamajām vēlēšanām, bet valsts vīrs domā par nākamo paudzi. Lūk, šāda ir atšķirība. Es gribu aicināt visus domāt par nākamo paudzi. Mums ir liela izaicinājuma priekšā. Viens no tiem ir vīzijas trūkums, ar ko sirkst daži no mūsu politiskiem vadītājiem. Viņi dod priekšroku tam, lai izpatiktu visiem, un viņiem nav drosmes iz, izvest Eiropu no krīzes. Tanīpat laikā es izjūtu arī, zinām, atvieglojumu, jo, ja piekdien būtu atrasta, panākta vienošanās, tad šī vienošanās noteikti būtu bijusi slikta. Labāk jau, ja mums nav nekādas vienošanās, nekā slikta vienošanās. Es domāju, lietas jāsauc īstajos vārdos. Ja budžets samazinās no 75 uz 60 miljardiem, tas nozīmē, ka tiek iesaldēta Eiro, iesaldēts Eiropas budžets līdz 2020. gadam, uh, un budžets būs par 3 līdz 4 miljardiem mazāks gadā, salīdzinot ar patreizējo gadu, patreizējo budžetu. Un tas ir krīzes apstākļos, kad dalība valsts sastopas ar grūtībām. Tā ir bezatbildīga pieeja. Eiropas Savienība nav tikai brīvās apmaiņas zona. Visi, kas vēlas tika panākt tikai to, viņus sagaidīs neveiksmi. DFS nav tikai budžets, tas ir arī politisks lēmums, mūsu ambīciju iz, izteiksme. Mums ir jādefinē kopīgie projekti, kopīgā politika, kopīgā nākotne. Jūs jau atgādinājāt, ka Eiropas Savienības budžets veido 1% no NKI Eiropā, un šo 1% mēs arī labi lietojam. Ja mēs domājam par to, ko iegulda pilsoņi, kā jau visi to rēķina, mēs arī esam rēķinājuši. Tas nozīmē, ka katrs cilvēks Eiropā 64 centus katru dienu iegulda Eiropas Savienībā. Tas ir mazāk nekā maksā viena kafijas tasīta. Šī nauda atgriežas dalību valstīs, tiek ieguldīta infrastruktūrā, eh, izglītībā un citās jomās. Atšķirībā no citiem valsts budžetiem Eiropas Savienības Eh, budžets eh, nozīmē 94% investīciju, tikai 4% ir eh, administratīvās izmaksas un 2% mutiskā un rakstiskā tulkošana. Eiropas Savienības ierēģi, komisijas ierēģi ir uh, cilvēki, kuri uh, kuru skaits ir mazāks nekā apvienotās karalists administrācija, piemēram. To, viņu skaits ir salīdzināms ar Francijas finanšu ministrijas ierēģņu skaitu. Es nesaprotu dažu dalību valstu attieksmi. Viņas prasa no Eiropas Savienības aizvien vairāk un apcēr budžetu aizvien vairāk. Ja mēs runājam par medicīnu, tad tur ir viens termins, ar ko ap, apzīmē šādu te rīcību. Tas ir bipolāra persona, kas rīkojas lūk šādi, prasa kaut ko aizvien vairāk un apcērp tātad budžetu. Zinātne, inovācijas, attīstība, šo budžetu samazināšana nozīmētu tuvredzību. Jau investētie līdzekļi tad tiktu zaudēti, bet e, notikt vēl kaut kas vēl ļaunāks. Tas būtu ļoti slikts signāls arī privātiem sektoram, kuram mēs sakam tādējādi, kā jūs nesat mūsu prioritāte. Pēc diviem darbības gadiem Eiropas tehnoloģijas institūts, kurš ir saņēmis 20 patentus un vēl 50 gatavojas saņemt, ir septiņi startupi uzsākt. Šī te, šīs te. Uh, Eh, šie projekti nevarēs īstenoties, ja nebūs finansējumi. 2012. gadā vajadzēs papildus 90 miljonus eiro, lai apmaksātu Erasmus programmu dalību valstīs. Apvienotā karaliste prasa 19 miljonus savām universitātēm. Mums ir nepieciešams šis budžets, taču visi vēlas šo budžetu samazināt. Kur tad ir loģika? Trešais piemērs. Eiropai ir jāinvestē vairāk nekā 1 miljards eiro eiro infrastruktūrā. Ir nepieciešama elektrības tīkli, gāzes tīkli, interneta aptverums, tāpat arī Uh, dzelzceļa tīkls, kas savienot Eiropas galvaspilsētas ar Briseli. Dažās dalībvalstīs krīzes apstākļos tikai Eiropas līdzekļi ļauj investēt dzelzceļa attīstībā. Tādēļ šis parlaments un man politiskā grupa turpinās aizstāvēt realistisku budžetu, kas palīdzēs mums tikt galā ar izaicinājumiem. Uh, Eiropa padomu nedrīkst mūs turēt par muļķiem. Nē, mēs apzināmies situācijas būtību. Komisijas piedāvājums ir realistisks, mēs cīnāmies par to, lai vismaz šis minimālais priekšlikums netiktu samazināts. Mēs esam ļoti nopietni. Gribu atgādināt, ka parlaments izteiks savu viedokli ar kvalificēto vairākumu. Godātie kolēģi Eiropas padomu balstās uz mieru, solidaritāti un. Uh, labklājību. 60 gadus mēs esam būvējuši šo Eiropas ideālu. Mums rokās ir ceļu karti, to mēs nedrīkstam iznīcināt. Van Rompēkungs, jums ir vienreizēja iespēja pierādīt, ka jūs varat pacelties pāri dalībvalstu egoismam. Jūs esat varējis atrast 8 miljardus KLP, 11 miljardus reģionu politikai, gan ja jūs atradīsiet nepieciešamos līdzekļus arī, lai atbalstītu investīcijas darba vietu radīšanu izaugsmē un ekonomiskā izaugsmē. Godātais Herman Van Rompē kungs, es esmu pārliecināts, ka mēs visi kopā panāksim rezultātu, mēs uzvarēsim, mēs neatlā, neatstāsimies tik vienkārši. Barozu kungs, jūs un jūs dienas mums ir piedāvājuši realistisku budžetu, kas atbilst šīs dienas izaicinājumiem un krīzes apstākļiem. Eiropas parlaments stingri atbalsta komisijas sākotnē priekšlikumu. Godātais prezidents Barozu, tev ir jāaizstāv sevi, tev jāaizstāv savi ierēģi. Es domāju, ka mēs varētu nopirkt vienu žurnālu lapu, kurā ir publicētu salīdzinājumu, cik ir Eiropas ierēģi un cik ir ierēģi dalību valstīs. Mēs uzvarēsim, jo mums būs mazāks ierēģi skaits, kas paveic lielāku darba apjomu. Es domāju, ka ja mēs nevarēsim pieņemt šo te uh, budžetu, tad mēs varā, varam pagarināt 2012. gada budžetu. 2013. gada budžets tiks apstiprināts tad, ja mēs panāksim vienošanos par tālākajām politikām. Es ceru, ka Ziemassvētku laiks būs labi iespēja dalību valstīm nopietni pārdomāt, par to, kādas sekas var būt tuvredzībai. Galvenais ir domāt arī par visvargākajiem pilsoņiem, par vistrauslākajiem. Nekādā gadījumā mēs nedrīkstam pārtraukt programmas darbību, kas ir paredzēta visnabadzīgākajiem Eiropas pilsoņiem. Janvārī sāksies jauna prezidentūra, un es ceru, ka padomē līdz ar to atgriezīsies eiropeiska domāšana un notiks progress arī šajā sarunās par budžetu. Paldies, prezident! Grazie, onorevole Dollo, do la parola ora. Paldies, Dola kungs, un tālāk vārds Svabodas kungam. Priekšsēdētāji. Eh, mums ir eh, jāņem vērā, ka daudzi padomes locekļi nespēja pieņemt to, ka ka sieviete eh, uzņemas tik eh, vadošu lomu šajā procesā. Un eh, padoms priekšsēdētāja kungs, kāda veida padome tad īsti šī ir? Te valda nacionālisma un egoisma gars. Un valdību vadītāji galvenokārt runāja paši par sevi Un uh, tie nebija tikai eh, lielie maksātāji. Un uh, kas uh, man bija īpaši acīm redzams, šķiet, ka Tieši tie vēlas visvairāk noteikt Eiropas Savienības nākotni, kas distancējas no Eiropas Savienības. Tas pats Kamerona kungs pēc diviem, trim gadiem varētu pateikt, izstāsimies no Eiropas Savienības, un viņam tagad ir lielāka ietekme Eiropas Savienībā nekā Polijas eh, premjeram. Tā taču nevar būt nākotnes Eiropa, jo tie, kas eh, nevēlas Eiropu, šobrīd ir ietekmīgāki nekā tie, kas cīnās par Eiropu. Eh, un, uh, Tāpat jāsaka, ka attiecībā uz šiem lielajiem maksātājiem uh, Merkels kundze, piemēram, sacīja, ka labāk mazāk, jo mazāk ir vairāk. Un uh, ir svarīgi, lai tādas valstis kā Vācija investētu vairāk, lai izkļūtu no krīzes, bet uh, tiek teikts, nē, mazāk, Eiropai jāinvestē mazāk, un tas ir absolūti nepieņemami. Mums ir jāpadomā par situāciju, kad vīri kā Helmuts Švīts vai Franco Mitterāns uh, nebūtu savās vietās grūtībās, kur tad mēs tagad būtu Eiropā? Ja Helmuts Kols un Vilijs Brāns uh, nebūtu iestājušies par savām pozīcijām, cik daudz naudas Vācijai tas maksātu? Un uh, jāteic, ka šī nedrīkst būt vienīgā pieeja, uh, teikt dalību valstīm, jā, nāciet uz Eiropu un, un tad mēs maksāsim naudu. Rompai kungs uh, pirms manas runas izteicās, ka, diemžēl, uh, neviena krīze nepazūda pati no sevis, neiesaistoties valdību vadītājiem. Uh, Un Barozo kungs ir, ir radījis sev pozitīvu tēlu. Nu, mēs nerunāsim par Šulca kungu, bet uh, Barozo kungs pieminēja izaugsmi, pētniecību, attīstību, Connecting Europe instrumentu, un uz to mums kā Eiropai vajadzētu koncentrēties. To cenšas sekmēt Barozo kungs, un arī mums uz to vajadzētu likt akcentu. Valdības tam nav pievēršas uzmanību, tās vēlas vienkārši mazākus skaitļus. Jums ir jāpatur stingra nostāja un e, būs e, jārēķinās, ka nāksies saskarties ar zināmu kritiku, bet jūs e, to izturējāt un jūs palikāt savā pozīcijā. Tagad padomes locekļi ir atraduši jaunu grēkāzi. Kā jau Dolkungs stāstīja, Pārvalde ir vainīga administrācija. Administrācija izdod pārāk daudz līdzekļu - 6% kopējā budžeta. Tas ir mazāk nekā uh, Parīzes un Stokholmas uh, pašvaldības izdod. Un vai tad Eiropas mērķis nav kļūt labākajiem? Vai patiešām mēs nevēlamies daudz nacionālu pārvaldi. Mēs nevēlamies tikai darbiniekus no Beļģijas, mēs vēlamies starptautisku administrāciju, un uh, šādā situācijā samazinājumi nav akceptējami. Runājot par padomi, jau 17 mēnešus mēs esam uh, pazīstami ar komisijas priekšlikumu par reformēto administrāciju. Uh, ir izstrādāti ziņojumi, par, to, par tiem ir balsots arī komitejā, un padome pat nav piešķīrusi sarunu mandātu par administrācijas reformu, nav notikušas trialoga sarunas. Šķiet, ka padomei daudz labāk patīk nākt klajā ar populistiskām runām un demonstrēt eh, primitīvus priekšstatus par Eiropu un par Briseli un veicināt to izplatību iedzīvotāju vidū tā vietā, lai naktu klajā ar populistiskām runām, nāciet pie mums, nāciet uz parlamentu, uz komisiju, runāsim par administrācijas reformām, to mēs varam darīt, tas mums arī ir jādara. Taču neizmantojiet argumentu, tā tagad mēs piešķirsim mazāk naudas. Jā, tiek teikts, ka labāki tēriņi ir mazāki tēriņi, un šķiet, ka šādu nostāju demonstrē arī padomas locekļi. Visu beidzot. Desmitajā datumā tiks piešķirta Nobela prēmija, un um, arī Šulca kungs uh, tur būs klāt, un tur piedalīsies valdību vadītāji, gan tie, kas vēlas apīsināt līdzekļus ārpolitikai, drošības politikai, attīstības politikai. Un uh, tur tad viņi demonstrēs, uh, cik viņi visi ir labi un pelnījuši Nobela mieru prēmiju. Nu, viņi nav to pelnījuši. Šī Prēmija ir jānopelna. Un ar šiem milzīgajiem sa saīsinājumiem uh, drošības politikā, ārpolitikā arī nav iespējams šo Nobelu balvu nopelnīt. Viņiem ir jāpaliek mājās, ja viņi nostāja ir tāda. Paldies! Grazie, onorevole Svoboda. Paldies, Svobodas kungam, un tagad dodu vārdu Ferhofstāda kungam, lūdzu. Prezidenta kungs, jā, bija ārkārtīgi svarīgi vienoties par 962 miljardiem eiro. Vienmēr ir labi vienoties par to katru gadu, jo, protams, ka mēs varam vienu gadu pielikt, otru gadu paņemt un atkārtosimies. Runa iet tikai par vienu piecdesmito daļu visā kopīgajā budžetā dalību valstu budžetos kopā. Tas ir 6,3 triljoni Eiropas Savienības budžets, tātad visām dalību valstīm kopā. Tas nozīmē, ka tas ir 139 miljārdi, un to jau Daulkungs teica, ka 20, ka tie ir 60, 27 eiro gadā no katra Eiropas iedzīvotāja. Kā jau Daulkungs teica, tas ir apmēram 70 centi no iedzīvotāja dienā. Un Kamerona kungs uzskata, ka 27 eiro gadā ir pārāk daudz, 70 eiro centi dienā pārāk daudz, 70 centi dienā no iedzīvotāja. Ja tas ir pārāk daudz Eiropai šīm valstīm, tad man ir ļoti žēl. Jau Strasbūrā mēs par to runājām, ka šī ir absurda diskusija. Vēl jau vairāk es uzskatu, ka tie ir meli. Ir meli apgalvot, ka palielinātas budžeta apciepšanas un izmasu, izmaksu samazināšanas būs nāks par labu publiskajām finansēm dalību valstīs. Nē, tikai apvienojot gan politikas, gan arī finansējumu un naudu Eiropas līmenī mums izdosies samazināt budžeta deficītu dalību valstīs. Kāpēc eh, dalību valstīs eh, nacionālajās bankās strādā div tik daudz ierēģu nekā federālajā bankā? Kāpēc Eiropā ir divreiz vairāk diplomātu nekā Amerikas Savienotajās valstīs? Kāpēc Eiropā mums ir trīs, četras reizes vairāk karēju nekā Amerikas Savienotajās valstīs? Cits piemērs. Kāpēc mēs investīciju programmas infrastruktūrā un pētniecībā, kāpēc mēs nevaram to aizstāt ar Eiropas finansējumu, veidojot Eiropas projektu obligācijas. Šis saraksts ir garš. Godātie deputāti, godātais prezidenta kungs, jā, mēs varam daudz vairāk iegūt Eiropas līmenī. Un es domāju, ka tieši uz to mums ir jātiecas. Arī padomē par to ir jādomā un nevis cīnīties par 70 eh, centiem, par 27 eiro. Nē, mums ir jādomā par to, kādā veidā mēs varam kopā visus salikt Eiropas līmenī. Tāpēc mēs, varē, tad mēs varēsim samazināt dalību valstu budžeta deficītus. Es domāju, ka tas ir daudz labāk nekā nodarboties ar to, ko padomu dara šobrīd samazināt infrastruktūras projektu finansējumu, zinātnē atvēlēto finansējumu, arī ekonomiskās attīstības finansējumu. Tā ir Eiropas nāmetne, nākotne. Kolēģi, kāds tad būs galīgais skaitlis? Šodien to neņems apgalvot neviens, bet es esmu pārliecināts, ka gala beigās padomē tiks panākt vienošanās, un es tikai baidos, ka šī vienošanās tiks panākt tādā pašā veidā kā pirms sešiem gadiem. Uh, Van Rompuy kungs, kā jūs jau teicāt, budžets 2006. gadā arī neizturēja. Jūs pieminējāt estētikas testu. Es to saku mazliet sarkastiski. Bet ja mēs vēlamies vienai valstī drusciņu dot šeit, un ja mēs vēlamies otrai valstī mazliet atmaksāt atpakaļ tādā nozarē, tad gala beigās mēs eh, nonāksim situācijā kā 2006. gadā, kad apmēram 30, 40 izņēmumi dažādām valstīm, kur katrs mēģināja kaut ko deķīt pavilt uz savu pusi, un eh, līdz ar to loterijā, kur iedzīvotāji var, var iegūt un vinnēt miljonus, it kā valstu vadītāji iestājas par miljārdu vinnēšanu. Es domāju, ka vienīgais, kā mēs to varam apturēt, ir atteikties no dalību valstu maksājumiem, izveidojot Eiropas pašfinansējumu. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam pārtraukt šo māžošanos. Es uzskatu, ka pašresursi, šis jūsu nodaļas punkts, tā tad eh, Tas, ka dalību valstīm ir jāmaksā budžetā, tas nogalina Eiropas solidaritāti. Mums ir jādomā par to, kādā veidā Eiropas intereses padarīt primāras pār nacionālām interesēm. Van Rompuy kungs, jums šis e, pašresursu punkts ir jāsaglabā neskārts. Līdz ar to tas ir vienīgais, ko šīs sarunas un šīs spēles padomē varētu panākt. Daulakungs jau teica, pašresursi, un, protams, ir jābūt zināmai elastici, elastībai, jo parlaments iestāsies par elastību un par pašresursiem, un ja tas nebūs iekļauts jūsu priekšlikumā, tad vienošanos ar parlamentu jūs neredzēsiet. Paldies, Ferhofstāda kungs, un tagad dod vārdu konbendit kungam. Priekšsēdētāji, nedaudz turpināšu gī teikto. Manuprāt, Šobrīd mēs esam liecinieki daudzgadu finanšu schēmas modeļu nāvei. Tas tā nevar turpināt. Mēs neesam ne 27, ne 28 valsts, bet mēs esam 29 dalībnieki, jo Eiropas parlamentam ir tādas pašas veto tiesības kā 28 dalību valstīm. To jūs pagājušā nedēļas nogalē sarunās aizmirsāt. To viņiem vajadzētu atgādināt. Es domāju, ka valstu valdību vadītāji ir drusku tā, kad mūsu vecāki, ai, bērni, e, sadosim jums pa diviem drusciņu un tad viņi apklusīs. Nē, nē, tas ir beidzies. Ja mums nepatiks tas budžets, par ko vienosies, mēs teiksim nē. Un es ceru, ka šis parlaments būs uzdevuma augstumos un pietiekam drosmīgs, lai pateiktu nē. Kolēģi, Kā šeit tik teikts par pašu resursiem? Tas taču ir pats par sevi saprotams. Vislabākais risinājums maskarādas beigšanai ir pašu resursu radīšana. Un tad dalību valstīm nebūs tik lielas iemaksas. Jā, mēs esam par to, lai dalību valsts vairs vispār neko neiemaksātu Eiropas budžetā. Tad da, katrai dalību valstī būs savs nacionālais budžets, un mums būs savs budžets. Lūk, šāda inovācija ir jā, jāievieš. Gīs to tikko pateica. Bet ir vēl kāda lieta, kas man ļoti satrauc šajās debatēs. Ņemsim par piemēram, lauksaimniecību. Visi grib samazināt līdzekļus eh, lauksaimniecībai, bet kad mēs izsakām priekšlikumus samazināt no 300 eh, tūkstošiem eiro uz 100 tūkstošiem eiro maksājums, tad kuras valstis ir, kas pret to iebilst, kas ir pirmā valsts? Tā ir Anglija, kas iebilst pret to. Viņas augstība karaliene to nevēlas. Tālūk, mēs redzam šo te solidaritāti Eiropas Savienībā. Jā, mums ir nepieciešams uh, definēt pilnīgi no jauna to, kā mēs lietojam līdzekļus. Nu, teiksim, lauksaimniecībā. Ja griezt ir 100 tūkstoši eiro, jo mēs zinām, ka 70% lauksaimniecības atbalsts ir. Uh, ne, ne vairāk kā 19 tūkstoši Eiropas gadā. Ja ir šie te griesti, tad uh, Anglija un Vācija ir pirmās valstis, kas iebilst pret šiem griestiem. Mums ir nepieciešami 7 miljardu kurus mēs varētu investēt lauku zonu reģionu attīstībai, lai radītu tur darbvietas. Ja mēs vēlamies radīt darbvietas, tad tam ir nepieciešami līdzekļi. Otrs piemērs pirmīt jau tika teikts, eh, protams, ka Eiropas Savienības budžets nevar cīnīties pret ekonomisko ciklu. Eh, taisnība un arī nav taisnība reizē. Eh, Eiropas budžets, ja ties tiek veidots mērtiecīgi, var stāties pretim ekonomiskajam ciklam. Protams, ne visā Eiropā, bet atsevišķās valstīs, piemēram, Baltijas valstīs, Polijā, tas ļoti skaidri parādījās, ka tas palīdz tomēr pārvarēt ekonomisko krīzi. Ir ļoti skaidrs, ka mums jābūt ir pietiekami inteliģentiem, lai izvēlētos pareizos mērķus, un tad rodas šī pievienotā vērtība Eiropas budžetam. Tiek teikts, jā, jā, Eiropā labāk jāmācās tērēt savu līdzekļu. Nu, pirmkārt, paskatieties, kas notiek uh, Eiropas. Uh, Savienības revizijas palātas secinājumos. Uh, 70% līdzekļu, kas tiek tērēta Eiropas Savienībā, par to atbildību uh, uzņemas dalību valstis, un viņas netērē šos līdzekļus pareizi. Eiropas revīzijas palāta uz to ir norādījusi, bet mēs Eiropas iestādēs it kā esam atbildīgi. Nu tā nevar turpināties. Nav jau runa tikai par finanšu transakciju nodokļu. Runa ir arī par energo nodokli, par Eiropas līmeņu PVN. Ir jāsaprot, ka ir nepieciešams Eiropas budžets viens procents no NKI Eiropas Savienībā. 1932. gadā, kad ASV radīja federālo budžetu, tas veido vienu procentu. Šodien mēs Eiropas Savienībā esam tā kā 32. gadā, 45. gadā mūsu uh, eh, IKP bija 7% no ASV IKP un šodien. Uh, tas ir 23% no Amerikas IKP. Tie, kas vēlas federālu Eiropu, tiem ir nepieciešams dot līdzekļus federālas Eiropas izveidošanai. Ja jūs to nedarīsiet, tad Eiropieši pēc tam uzdos jautājumu, kam mums vajadzīga tāda Eiropa problēma ir tāda, ka arī dalībvalsts nespēja atbildēt uz pilsoņu vajadzībām. Viņas visas ir krīzē. Tiešām maskarāde saistās arī ar Grieķiju. Kas notiek ar to? Vai tad mēs visi beidzot nebūsim sapratuši, ka ir jāpārstrukturē Grieķijas parāds? Šis parāds nav ilgtspējīgs un to neviens nevarēs atmaksāt, jo ilgāk mēs gaidīsim, jo dārgāk tas mums maksās. Thank you Mēs neradām eiro obligācijas, mēs neamortizējam parādus. Nē, mēs tikai dodam, dodam līdzekļus investoriem ārpus Eiropas. Mēs atņemam šo naudu Eiropas pilsoņiem, lai maksātu procentus aizdevējiem, kas atrodas ārpus Eiropas. Super gudri, neko tik gudri agrāk savā dzīvē neesmu redzējis. Uh, Nobeigumā gribu teikt, ka komisijas budžeta priekšlikums mūsu grupas acīs ir minimālais budžets. Ja tas tiks samazināts, tad mana grupa teiks nē, jo tas nebūs nekāds Eiropai piemērotais budžets. Paldies! Paldies! Es aicināšu runātājus ievērot viņiem atvēlēto laiku. Tālāk vārds Zahradil kungam, divar pus minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Šī ir ļoti interesanta diskusija. Jāteic, ka tā kā esmu deputāts šajā institūcijā, man nevienmēr šķiet pareizi cīnīties ar to un par to, jo īpaši gadījumos, kad tā iesaistās starp institucionālā cīņā ar citām iestādēm, atkal un atkal tikai tāpēc, lai aizstāvētu pati savu reputāciju. Un tieši tas arī šobrīd notiek te Tā ir izrāda publikai, nekas vairāk, nekas mazāk. Manuprāt, neviena dalība valsts valdība nav uzskatāma par ienaidnieku vai oponentu, tāpat arī Eiropas Savienības padome tāda nav. Gan dalība valstu valdības, gan padome ir partneri, ar kuriem ir jāvienojas. Tāpēc es novēršos no šīs Eiropas Savienības padomas retorikas, jo tā ved mūs pilnīgi nekur. Man ir jābeidz? Nē, labi. Es domāju, ka te nav runa par budžeta apmēru, bet runa par budžeta struktūru. Es domāju, ka gan mums, gan jums, eh, priekšstādātāja kungs, ir jāraugās uz budžeta struktūru, un tur arī ir problēmas sakne. Es neuzskatu, ka šī galotņa sanāksme bija izgāšanās. Es domāju, ka tā liecināja par vienkāršu faktu, proti, uh, Ir vairākas valdības, daudzas valdības, kas vēlas, lai Eiropas Savienība darbotos pati ar saviem līdzekļiem. Un šajā parlamentā jau ir ierasts par jebko vainot apvienotās karalistas valdību un premjeru. Es vēlos jums teikt, ka ir arī citas valdības, citi premjeri, uh, un citi kancleri, kas uh, ir nostājušies diezgan līdzīgā pozīcijā. Piemēram, Merkels kundzes valdība, liberālā uh, valdība, Ferhofstad kungs. Šie notikumi liecina tikai par uh, lielāku problēmu, kas mums visiem jāapzinās, un es aicinu jūs, priekšsēdētāja kungs, Neraudzīties tikai uz uh, budžeta iedaļām, pieņemot sarežģītas lēmumus, ja mums ir jāpanāk vienošanās, kas patīk visiem, mums tā ir jāpanāk tikai vienā ceļā, un tā ir detalizēta budžeta analīze, kurā tiek analizēts, kas ir vērtīgs Eiropas Savienības līmenī un kas nē. Nu tad ķersimies pie faktiem, un faktu ļoti daudz, visu beidzot. Runājot par pašu resursiem, šī ir ideoloģiska debata starp tiem, kas vēlas Eiropas federāciju un Eiropas supervalsti, Eiropas savienotās valstis, un starp tiem, kas to nevēlas. Tie, kas vēlas savienotās valstis, protams, grib pašu resursus. Tie, kas nevēlas federālu Eiropu, tie arī negrib pašu resursus. Es domāju, priekšstādātāja kungs, Eiropas Savienība nav federācija, tā nekad tāda nekļūs, Un tāpēc lūdzu neizvēlieties šo modeli. E, Paldies! Es e, vēlreiz vēlētos e, lūgt visus runātājus pieturēties pie tiem atvēlētā runāšanas laika. Un tagad es dodu vārdu Andrēsens kundzei. Paldies! Prieksēdētāji kungs, es neesmu Faradž kungs un jūs nesat Merkeles kundze. Tāpēc es nevēlos, lai jūs pateikt Kamerona kungam, ka ir jāizstājas no Eiropas Savienības. Faradž kungs ir pateicis to Kamerona kungam, bet Merkele nepateicis to Kamerona kungam. Eiropas Savienībā ir nepieciešama apvienotā karalista, un to atcerēsimies pieņemot budžeta vienošanos. Protams, ka tā ne, tas nebija pārsteigums, ka pagājušajā nedēļā par budžetu vienoties neizdevās. Krīzes apstākļos cilvēki daudz biežāk un vairāk skatās uz to, ko var paši iegūt no tā. Lisabonas līgumā ir atrunāts daudzgada finanses schēmas vienošanās, un līdz šim mums nav izdevies par to vienoties. Tā vietā, lai šodien piedzīvotu ekonomisko pieaugumu un atlapšanu, Mēs šobrīd piedzīvojam tikai bezdarba pieaugumu. Un tomēr Savienības institūcijas atsakās uzņemties savu atbildību, bet patiesībā tās bija Eiropas Savienības īstenotās politikas dažādās nozarēs, un tā bija komisijas darbība, kas ir novedusi pie šī ekonomiskā sabrukuma un bezdarbnieka. Jāsaka, jau desmito gadu Eiropas kopija, Eiropas revīzijas palāta ir neakceptējusi budžeta izpildi, Tas nozīmē, ka nauda neaiziet pareizajam mērķim. Ir 4% kļūda, un visi saka, ka vaina ir dalību valstīs. Jā, protams, programmas tiek īstenotas dalību valstīs, bet tā ir Eiropas komisija, kura norāda dalību valstīm, ko darīt, un kura ļauj dalību valstīm šos noteikumus pārkāpt un dalību valstis eh, vēlas vēl naudu un vēl, kur tad ir jēga tam visam? Patiesībā budžets un DFS vienmēr ir bijis savu veidu vingrinājums. Mēs sniedzam ar vien vairāk naudas tādiem projektiem, kuriem nav ne mazākās jēgas. Pagājušajā desmitgadē, mē, pagājušajā gadā mēs 130 miljārdus esam iedevuši Spānijai. Ko Spānija ir izdarījusi ar šiem 130 miljārdiem? Ko Grieķija ir izdarījusi ar 60 miljārdiem struktūra fondu līdzekļu, kur mēs iedavām Grieķijai? Es nedomāju, ka mums vajadzētu šādi vingrināties arī turpmāk. Mēs piedzīvojām diskusijas, kurās nevienojāmies par 13. gada budžetu, jo mēs nevienojāmies arī par 12. gada budžeta grozējumiem. Kā jums liekas, vai dalību valsts un dalību valstu vadītāji ir pamuļķi, Tas, ka nav izpildīts, eh, tas, ka budžetam bija paredzēts 2,7% punktu pieaugums un tas, ka mēs nespējām vienoties par budžeta grozījumiem septembrī, uh, Mums ir jāizvēlas, ikvienam ir jāizvēlas. Ja mēs šeit pieminam solidaritāti, es nezinu, vai vajadzētu to šeit tik bieži piesaukt, mums vajadzētu vairāk balstīties uz subsidiaritāti. Tad es nedomāju, ka mums ir nepieciešams Eiropas vēstures nams, Eiropas ārlietu dienests un līdzīgi. Vārds Cimers kundzei. Tas parlament hat vor den Verhandlungen klar un deutlich gesagt. Parlaments jau pirms sarunas sākuma skaidri teica, ka mums kā parlamentam ir sarkanā līnija un tā paredz to, ka Rompeja kunga priekšlikums mums nav pieņemams. Zaļie un arī kreiso frakcija skaidri pateica, ka mums absolūtā sarkanā līnija ir komisijas priekšlikums. Jūs tagad esat iesniedzis priekšlikumu par kuru jāteic, ka ar to mēs eh, daudz ko neglāpsim. Strīdīgā summa, te ir runa par 0,01% visas Eiropas Savienības IKP, un jāteic, ka tas ir smieklīgi. Un eh, šajā strīdā principā tiek slēpts jautājums, uz kurieni Eiropas Savienība virzās un kāda tad turpmāk būs Eiropas Savienības uh, ietekme. Te ir runa par uh, struktūra fondu politiku, par lauksaimniecības politiku un arī par atmaksām, par to, uh, kam tās īsti pienākas. Jautājums ir, kas tad īsti izmanto šo visu Eiropas Savienības lielo projektu? Un, manuprāt, neraugoties uz panākto vienošanos, uz šo jautājumu aizvadītajā samitā netika pietiekami skaidri atbildēts, kas notiks turpmāko nedēļu laikā līdz janvāra sākumam. Lielie izaicinājumi, tos nebūs eh, iespējams mainīt arī pašām dalību valstīm. Un eh, katrai dalību valsts valdībai būs eh, jāatbild, kas tad īsti notiek. Uh, un mēs ļausim valstu un valdību vadītājiem pārstāvēt pašiem savas intereses skaidri viņiem, nepasakot, ka arī mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ir pašiem sava atbildība mājās, pašiem sava pārstāvība. Un uh, tāpat arī uh, Vācijas kreisajiem uh, ir skaidri jāiestājas par to, ka mums ir vajadzīgs solidaritātes budžets, kas eh, atbalsta Eiropas Savienības nākotni. Herr Präsident van Rompuy. Priekšsēdētāji Rompei. Šonadēļ būs skaidrs, kādu lomu tad jūs pats ieņemsiet vēsturē. Un turpmāko mēnešu laikā arī būs skaidrs, kāda būs Eiropas Savienības nākotne. Jūs varat lemt par to, vai jūs kļūsiet par marioneti vai par burvi. Un eh, šobrīd eh, tas, ko mēs pieredzam no dalību valstīm, atspoguļo bailes un arī darba tirgus situācija Eiropas Savienībā. Mums steidzam būtu nepieciešams pārvarēt krīzi, Un te ir jārisina divi būtiski jautājumi. Demokrātijas deficītā mēs pieredzam iedzīvotāju neusticēšanos un būtu daudz labāk, ja jūs pārvērstos par burvi, ja jūs saprastu, kā ka to, kas sagādā uh, bažas iedzīvotājiem, kā to iespējams risināt ar dalību valstu vadītāju palīdzību. Šobrīd parlaments ir e, pilnīgas iedzīvotāju pārstāvības nepieciešamības priekšā, tam ir vajadzīga pilna kompetence. Un e, baidos, ka šobrīd mēs šo jautājumu tematizējam no nepareizās puses. Jums ir jāiestājas par risinājumu, kurā tiek uh, kurā mēs tiekam ārā no šī strupceļa. Un uh, mums ir jārisina šī situācija finanšu tirgu. Finanšu kāru nepieteica iedzīvotāji un arī ne parlamenti, to pieteica dalību valstu tirgi, kas arī ir pārstāvēti šajā parlamentā, to pārstāv piemēram tāda cilvēka kā Farāža kungs, un ir svarīgi pielikt punktu uh, nelegālajai banku darbībai 22 um, miljārdu apmērā Eiropas Savienībā. Un ir svarīgi, lai parlaments kļūtu stiprāks un pārtrauktu šo naudas karu. Paldies. Vārds Lama Sūra kungam. Merci, monsieur budžeta komisijas priekšsēdētājiem. Paldies, priekšsēdētāji! Godātais priekšsēdētājs! 12 dalību valstu laikā mēs smaidot teicām, ka bija 11 uh, cilvēki, kur runāja par Eiropu, un viens cilvēks, Tečers kundze, kas runāja par uh, savu naudu. Pagājušo nedēļu notika kaut kas daudz trakāks. 27 dalībnieki bija it kā akli, katrs domāja tikai par savu valsti, un katrs zāģēja savu zaru, nemaz neapzinoties to, ka pa visiem kopā viņi zāģēja pat stumbru, kurā ir viss Eiropa. Eiropas programmas. Sakam ārdievas izaugsmas paktam, darba kārtībā 2020, sakam ārdievas Eiropai kā, kā globālam aktierim. Kā Eiropadomas locekļi var mēģināt lemt par budžetu laika posmam līdz 2020. gadam, ja mēs pat nespējam pabeigt 2012. gada budžeta e, izveidošanu? Ministri nav spējīgi vienoties. Tāda lūk ir šī situācija. Barozo kungs to atgādināja, bet lietas ir vēl ļaunākas. Eiropas budžets tagad jau ir tāpat jau viszemākais kopsaucējs, bet e, tas arī ir vislielākais strīdu sābols turklāt. Uh, Ir ekstrēma spriedze, ko ir radījusi krīzes apstākļi. Ir sistēma, kurā ir 12 maksātāju valsts, 15 saņēmēju valstis, un šī sistēma ir absolūti nepieņemama pirmās, pirmās grupas valstu maksātājiem un arī pazemojoši otrās grupas saņēmējiem. Angela Merkel ļoti drosmīgi dodas uz Atenām, uz Lisabonu, un tas, kā viņi tur sagaida, tas ir briesmīgs brīdinājums risinājums. Eiropas Savienība kļūst par tādu kā uh, eh, Elles mašīnu, kas iestājas pret pilsoņiem. Mums ir jāizkļūst no šīs trūpceļa. Ir četri uh, uzdevumi. Pirmais, prezident, ko jūs teicāt, ir atgriezties pie Eiropas politiku finansējumu, izmantojot pašu resursus. Uh, ir jāpalielina atmaksa un kompensācija gan uh, Anglijai, gan Vācijai, gan Zviedrijai, jebkurai valstī. Mums ir nepieciešami paši resursi. Otrs uzdevums priekšētā jūs jau teicāt, ka Eiropas budžets jāizmanto, lai tērētu labāk pareizāk Briselē. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams arī uzņemties kopīgu atbildību par to, ka katrs dalību valstī tērēs mazāk. Esam izman, iz, izdomājuši pusgada procedūru, izmantosim to treškārt kon, e, konsistences starp solidaritāti budžetā un politikā. Eiropadomē tika runāts par dažādām problēmām, taču tās ir cieši saistīts. Budžeta kapacitātes problēma ir jārisina izmantojot jaunu pieeju. Un ceturtais uzdevums priekšsēdētāja kungs, ko grib pieminēt, ir pārskata klauzula, vidējā posma pārskata klauzula. Būsim realistiski un mēreni. Neviens no mums ne nezina, kāda būs tirgus konjunktūra mūsu valstīs nākamajā gadā. Šī parlamenta darbības laiks beigsies pēc 18 mēnešiem. Nākamais, eh, nākamā DFS sāksies tad darbosies tajā laikā, kad tiks ievēlēts parlaments 2018. gada pavasarī. Kas esam mēs? Mūsu pēcteši un pēcteši pēcteči jutīs mūsu darbības sakas. Mums par to ir jādomā. Paldies. Grazie, eh, prezidente Lamassur, mi pare, ka esi. Paldies budžeta komitejas priekšsēdētājiem Lamasūra kungam. Izskatās, ka jums piekrita lielākā daļa šeit sēdošo deputātu ar aplausiem. Un tagad es eh, dodu vārdu atbildēm. Barozo kungs, paldies priekšsādātāji! Jāsaka, ka es varu piekrist lielākajai daļai no politisko grupu vadītājiem, it īpaši lielāko grupu vadītājiem. Es uh, arī esmu tikpat nobažījies kā viņi. Jūs redzat, cik grūti ir mums priekšā stāvošie uzdevumi. Šeit es gribēšu teikt dažus vārdus Van Rompēj kungam. Nevis tādēļ, ka viņš ar mani pavadīja kopā daudz stundas, ļoti pacietīgi piedaloties konsultācijās, bet arī tādēļ, ka Eiropa padomas priekšsēdētāju uzdevums ir rast kompromisu. Ja tik jūs zinātu, cik lielā mērā tas šobrīd ir grūti. Sarunu laikā eh, Protams, ka mēs domājam par pieredzi iepriekšējos gados. Un es domāju arī par savu personisko pieredzi. Divreiz jau esmu piedalījies Eiropadomas debatēs 1992. gadā, toreiz es biju savas valsts ārlietu ministrs un piedalījos Eiropadomē, kas apstiprināja finanšu perspektīvu toreiz toreiz premjerministrs Džons eh, uh, Meidžors vadīja Eiropadomas darbu. Toreiz klāt bija Mitterāns, Kols un citas augstas personības, un arī es biju klāt. Šī Britu prezidentūra panāca to, ka Eiropas budžets pieauga ļoti būtiski. Pēc tam, kā Eiropadomas prezidents, es piedalījos sarunās par budžetu 2005. gadā. Toreiz prezidentūra atkal bija Britu prezidentūras, un uh, šo te padomas darbu vadīja Tonijs Blērs, leiboristu premjerministrs, un atkal budžets tika būtiski palielināts. Kas notiek šodien? Kāpēc tieši šodien ir tik ļoti grūti panākt vienošanos? Es jums varu teikt to pašu, ko teicu valstu un valdību vadītājiem. Šoreiz ir pirmā reize kad ir ļoti smaga ekonomiskā krīze, un varbūt, ka tieši tās dēļ mēs runājam tieši par budžeta samazinājumu un par to, kā to panākt. Ir atsevišķas valdības, kas nespēja savai sabiedrībai pozitīvi tēlot Eiropu un tās nākotni. Tečers kundze šeit tika pieminēta vairāk kārt. Pirmajā tečeras valdībā mēs pieredzējām vislielāko Eiropas budžeta palielinājumu. Protams, pārējām valstīm bija jāmaksā ļoti liela cena par to, tas slavenais Britu kompensācijas čeks, taču es gribu atgādināt, ka tečeras kundzes klātbūtnē tika panākt vienošanās par ļoti būtisku Eiropas budžeta palielinājumu. Kas šobrīd notiek? Kādēļ šī situācija ir tik īpatnēja? Nevienmēr dalību valstīs esam spējuši paskaidrot to, kādēļ mums ir nepieciešami Eiropas instrumenti. Un taisnību sākot, es nevaru uh, Eh, pieņemt dažus argumentus, kā piemēram šeit tik pieminēts, ka nav nepieciešams Eiropas ārējais, ārējās darbības dienests. Nu, atvainojiet, visas valdības ir apstiprinājušas līgumu, kas paredz šīs iestādes radīšanu. Ja valdības ir to parakstījušas, tad viņam jārespektē šāds lēmums, ka ir šis ārējās darbības dienests. Mēs, protams, varam runāt par budžetu šim dienestam, bet ne jau par tā pastāvēšanu. Ir ideoloģiskas dabas problēmas, ir cilvēki, kas vēlas ideoloģizēt šīs sarunas, turklāt negatīvā veidā veidā tēlot Eiropu. Eiropa tiek veidot par krīzes tādu kā grēkāzi. Eiropa mēģina rast atbildes uz krīzi, nevis ir grēkāzi. Un taisnība ir tāda, ka dažus paziņojumus e, sasaistā ar ekonomisko krīzi. Un e, šie te paziņojumi ir ļoti kaitējoši Eiropai. Un tieši tas, manuprāt, padara šīs sarunas reizēm ārkārtīgi sarežģītas. Šeit uh, Daniels Konbendits uh, runāja par pretrunām, ka tanīpat laikā, kad tiek prasīts izdevuma samazinājums lauksaimniecībai, tā pati delegācija ir iestājas pret Eiropas komisijas priekšlikumu griestu ieviešanai tiešo maksājumu piešķiršanai konkrētām zemnieku saimniecībām. Tās ir pretrunas, un tās nav vienīgās. Tas ir tikai ilustratīvs piemērs tam, kādas pretruns varbūt. Sociālistu grupas priekšsēdētājs Svoboda kungs teica, kurš aizstāvēs Eiropu. Nu, es varu teikt, ka šajā uh, galotņa tikšanā arī Eiropas komisija ļoti skaidri aizstāvēja Eiropu. Uh, eh, Jūsu parlamenta prezidents Šulca kungs. Uh, arī nāca klājā ar runu samita sākumā. Tā bija ambicioza runa, un es saku, ka tanī pat laikā viņš bija atvērts konstruktīvam kompromisam, jo beig beigās būs nepieciešams kaut kāds kompromiss starp mums visiem. Gribu būt atklāts, un var teikt, ka daudz citu valstu vadītāji arī nāca klājā ar konstruktīvu pozīciju par šīm debatēm par neto maksātājiem, neto saņēmējiem, tiešām, kā Lamasur kungs teica, ir šī te būtiskā problēma, ka tiek ies, valstis tiek sadalīts tādās kategorijās, un tas ir neētiski varbūt. Bija kāds Eiro samitā, kurš teica, ka mēs visi esam neto ieguvēji, nu nav tikai viena daļa dalībnieku, jo Eiropa tas ir mūsu kopīgais projekts debašu laikā man arī bija iespēja parādīt, ka, piemēram, apvienotā karalista arī kaut ko iegūst ar zinātnes uh, budžeta palīdzību laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam. Septītajā zinātnes ietver programmā apvienotā karalista ir dabūjusi ļoti lielus līdzekļus. Un tātad tas ir mīts, ka ir tāda Eiropa, kas no vieniem kaut ko ņem un citiem kaut ko dod. Nabadzīgajām valstīm, kas nesenāk iestājušās, tās visu saņem. Nē, Nē, tā nav. Arī neto maksātāji, it kā neto maksātāji, saņem milzīgus labumus dažādu programmu veidā. Jāsaka, ka eh, šajā te debašu gaitā izskan arī daudz pro-eiropeisku ideju. Gribu pateikties Van Rompēkungam par to, ka viņš mēģināja uh, saglabāt līdzsvaru. Jāsaka, ka es varu piekrist Ferhofstad kungam, ka nav, ka ir iespējams, ka uh, mums tomēr neveiksies. Reizēm mēs saņemam ārkārtīgi lielu spiedienu no dažām dalību valstu galvaspilsētām. To es saku ar lielām skumjām. Šīs piezīmes nav par saturu. Tās, na, tās, šīs ir piezīmes tādas, ka viņi grib garantīs, ka citas valsts nesaņems vairāk nekā mēs. Ir delegācijas, kas vēlas salīdzināt visus maksājumus, cik kurš iemaksā, cik kurš saņem. Nu, šāda pieeja man tiešām ārkārtīgi satrauc, jo tā parāda, ka mums ir nepieciešams veiks pedagoģisko darbību tiem, kas tic Eiropai. Un te es vēl gribu pastāstīt par kādu komentāru. Ir kāds premjerministrs, kurš teica, svarīgi tas, ko jūs teicāt par parlament, Eiropas parlamentu, jo Eiropas parlaments tika pieminēts, jūs prezidents arī tur bija, un arī es pieminēju Eiropas parlamentu, un delegācijas to pieminēja. Proti, uh, kāds dalībnieks teica, kā tas nu, sanāk, ka da, viena un tā pati partija, šīs partijas deputāti Eiropas parlamentā runā kaut ko vienu, un tās pašas partijas pārstāvi manā valstī saka kaut ko citu. Tas tiešām dīvaini. Ir svarīgi, lai tās valsts, kas e, Briselē aizstāv Eiropas perspektīvu, arī valsts līmenī veido šo te e, diskursu un lai jūsu izteikumi būtu konsekventi, sakot vienu to pašu Briselē un savā valstī. Uh, Diemžēl tas nevienmēr tā notiek, un tā ir problēma visiem tiem, kas vēlas Eiropu, kas ir vienotāka un solidari, solidārāka. Un ar šīm bažām es gribēju dalīties arī. Populistu uzbrukumi reizēm ir ļoti nepatīkami, ļoti vienkāršot argumenti, demagoģiski argumenti tiek izmantot. Protams, ka reizēm mēs kļūdāmies. Uh, Reizēm arī komunikācija nav pareiza un ir jāatdala, piemēram, krāpšana no kļūdām. Andresens kundze, reizēm tiešām kļūdas notiek dalību valstu līmenī, bet nav taisnība, ka komisija tad neko nedara. Nē, nē, atsevišķu valstu izmaksas ir uh, eh, ap, apstādināts. Piemēram, Čehijas republikā nesen bija ļoti nopietnas korupcijas problēmas. Tās bija sistemātiska korupcija aģentūra līmenī un finansējums šīm aģentūrām tik pārtraukts. Eiropas komisija ir gatava iejaukties tad, ja tiek apzināti krāpšanas gadījumi. Protams, ka mēs to nedaram pamatojoties uz baumām. Nē, tas tiek darīts pamatojoties pārskatiem un faktiem. Es domāju, ka jāaizstāv kohēzijas mehānismi. Ir viena lieta, kurās jums var piekrist. Nevienmēr Eiropas līdzekļi un fondi tiek izmantot optimāli labi. To jau teicu Strasbūrā. Mums ir jāspēj pašiem kritizēt sevi. Es uzskatu, ka ir atsevišķas programmas, kas nevienmēr ir nesušas labākos iespējamos rezultātus. Tādēļ komisijas priekšlikumā nākamajai DFS esam likuši uzsvaru uz to, kādam ir jābūt rezultātam tām programmām, par kurām esam vienojušies. Nu, piemēram, stratēģija 2020. Kā izmērīt tās konkurēt spējas, audzēšanas spēju? Mēs nevaram akli vienkārši piešķirt kaut kādas līdzekļus. Nē, komisija to ir skaidri pateikusi, un es arī atbalstu to, ka mēs kritiski analizēsim visus izdevumus. Analizēsim to, lai varētu optimizēt resursu izmantošanu, resursu efektivitāti un arī, lai būtu lielāka konkurētspēja Eiropai. Mm, es piekrītu tam, bet es nepiekrītu populistiskiem paziņojumam pret Eiropu, kas vēlas šo, šīs te budžeta debatas instrumentalizēt, lai uzbruktu Eiropas iestādēm un arī pašai Eiropas idejai. Mm, tādēļ es eh, uzskatu, ka ir iespējams kompromiss. Mums jāatbalsta Eiropadomas prezidents šajā ļoti sarežģītajā kompromisa meklēšanas uzdevumā. Tanīpat laikā mums ir jāprasa savu valstu valdībām, lai notiktu nopietnas debatas. Un es arī rēķinos ar Eiropas parlamentu deputātiem. Palīdziet mums, palīdziet veidot šīs debatas ne tikai Brīselē un Strasbūrā, bet arī jūsu valstīs. Jo šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir nepieciešams budžets, kas nodrošinātu Eiropas izaugsmi. Un pilsoņiem ir Mm, jāsaprot, ka tieši tagad Eiropas krīzes apstākļos mēs nevaram samazināt budžetu. E, jo izaugsmē ir nepieciešama, lai tā būtu inkluzīva, e, ilgtspējīga un lai tā nāktu par labu visai sabiedrībai. Paldies par uzmanību. Paldies Barozo kungam un tagad dod vārdu Van Rompuy kungam. Paldies priekšsēdētāja kungs. Pirmkārt es gribu pateikties visiem tiem, kas eh, atzīmēja to, ka es aizstāvēju budžetu, kurš neskatoties uz to, ka tā kopējais apjoms ir zemāks nekā komisijas sākotnējais piedāvājums, tomēr ir budžets, kuram ir pamat filozofija un stratēģija. Šis budžets būs mazāks nekā komisijas sākotnēji piedāvātais. Apaļā galda sarunās tas skaidri parādījās. Ir valstu vadītāji, kas grib iet vēl tālāk. Runājot par budžeta līmeni, es domāju, ka um, man bija, diemžēl, jāpiedāvā samazinājumi, salīdzinot ar sākotnējo priekšlikumu, bet vēl tālāk mēs to nesamazināsim. Paldies par šiem komentāriem, ka šajā budžetā joprojām atspoguļojas filozofija un stratēģija. Es turpināšu meklēt risinājumu, kas būtu līdzsvarots, kur būtu līdzsvars starp uh, solidaritāti un noteiktību. Mūsu savienība balstās uz solidaritāti. Bez solidaritātes Eiropas Savienības nebūtu. Daži fondi to ļoti skaidri ilustrē, piemēram, kohēzijas fonds. Taču runa nav par vienkāršu naudas pārskaitījumu. Pārskaitījums notiek tad, ja notiek tikai sadarbība vienā virzienā. Šajā gadījumā notiek sadarbība divos virzienos. Tātad tā ir investīcija. Solidaritātes apstākļos ir jāizdara atšķirības starp naudu, pa, vienkāršu naudas pārskaitījumu un palīdzību tiem, kam ir zināma aizkavēšanās ekonomiskajā un sociālajā attīstībā un kas vēlas investēt savas valsts attīstībā, tā lai panāktu labāk attīstītās valstis. Lūk, šāds solidaritātes aspekts, manuprāt, būtu jāsaglabā pieņemamā līmenī mūsu budžetā. Ir nepieciešams panākt līdzsvaru starp budžeta konsolidāciju un izaugsmi Mums ir jābūt konsekventiem savā rīcībā. Mēs nevaram jūnijā parakstīt izaugsmes paktu un pēc tam, pēc dažām nedēļām vai mēnešiem, pieņemt budžetu, kas būtu pilnīgā pretrunā šai pieeja. Tieši tādēļ es vienmēr paturu šo stratēģiju un filozofiju prātā. Stratēģija 2020, kas tika apspriesti jau pirmajā Eiropa padomē, ko es organizēju 2010. gada februārī, tika apspriesta arī turpmāk aizstāvēs šo līdzsvaru. Protams, ka es vēlos vienošanos starp 27 dalību valstīm un Eiropas parlamentu, protams. To arī Eiropas komisijas prezidents uzsver vēl vairāk nekā es Eiropadomas laikā. Jāsaka, lai panāktu šo vienošanos, tad es esmu vienīgais šobrīd, kurš to aizstāv. Protams, man blakus ir komisijas prezidents taču viņš nevar uzņemties atbildi par gala rezultātu. Skatoties uz to, ko es tagad dzirdu vai spēju izlasīt, es esmu vienīgais, kurš aizstāv šādu budžeta līdzsvaru. Piekrītu tiem debašu dalībniekiem, kas pilnīgi pareizi atzīmē kaut ko, ko es pats esmu kādreiz teicis. Tā kā Ferhofstad kungs vēl bija premjerministrs, un uh, viņš ieradās Beļģijas parlamentā un runāja par Eiropadoms rezultātiem. Uh, tad viņš teica, ka tas neliels budžets, 1% no IKP, un līdz nāvē un asinīm mēs cīnāmies par 0,01 vai 0,02% no IKP par šādu te pieaugumu. Manuprāt, tas nožēlojami, tas man nespēja satraukt šāds te. Es domāju, ka mums ir jādedramatizē situācija, vienkārši pragmatiskāk jāmēģina rast risinājums, un es arī mēģināšu to tā darīt. Bet mēs nedrīkstam arī zīmēt karikatūras. Uh, E, nav pareizi, ka ir bijusi kaut kāda sadursme starp neto maksātājiem un tiem, kas saņem Eiropas budžeta līdzekļus. Tātad neto maksātājiem un neto uh, saņēmējiem. Nē, nē, šādas cīņas nebija. Viss ir daudz sarežģītāk. To jūs pieminēju savā ievadrunā. Nedrīkst karikaturizēt šo situāciju, ka te mums ir nabaga un bagātie. Tā nav. Un nebija šāda strīda Eiropadomē. Tāpat arī šīs debats nevar nonivelēt uz to, ka ir 27 dalību valsts, kas aizstāv nacionālās intereses, un ir viens vai divi pārstāvi, kas nav it kā parasti šajā <laughs> zālē pat un kas aizstāv Eiropas intereses. Nu, nē, tā nav. Ir daudz sarežģītāk. Protams, ja kāds ir savas valsts prezidents vai premjerministrs, viņam ir jāaizstāv savas valsts intereses. Tas nav nekas aizliegts bet viņam tad pat laikā jāpiedalās arī globālajā projektā. Un es domāju, ka Eiropadomas prezidenta un komisijas prezidenta uzdevums ir atgādināt to, ka ir šīs eiropeiskās intereses. Un ne jau visi ir aizmirsuši, ka tās pastāv, bet mūsu uzdevums ir to atgādināt ikvienam. Apgaldi jau nesēž 27 egoisti šajā zālē un arī ārpus zāles koridoros ir arī devīgi cilvēki. Tātad realitāte ir daudz eh, sarežģītāka nekā tā vienkārši tā karikatūra, ko daži šeit zīmē. Godātie kolēģi! Daži šeit teica, ka man esot jāpaceļas dibinātāju augstumos, Eiropas dibinātāju augstumos. Nu, tāds nu nav mans mērķis. Mans mērķis ir panākt vienošanos par budžetu laiku posmam no 2014. līdz 2020. gadam. Eh, budžetu, kas būtu pamatots uz eh, komisijas piedāvāto stratēģiju. Ir daži, kas gadiem ilgi man kaut ko pārmet, nu, pilnīgi nepamatot pārmet, ka es eh, krītot pie kājām lielām valstīm. Nē, nē, tā nav. Es vienkārši gribēju jums atgādināt, ka es nebūtu, eh, nevienam nemēģinu pielabināties. Neskatoties uz šiem sarežģītiem apstākļiem, man ir jārod risinājums un mēģināšu arī rast līdzsvarot risinājumu, kurā būs ņemtas vērā jūsu bažas. Protams, tas būs kompromiss Es domāju, ka tas būs tāds kompromiss, ko mēs visi varēsim aizstāvēt. Mēs jums to piedāvāsim un prasīsim jūs viedokli par to, jūs piekrišanu kā parlamentam. Jo, ja mēs to nedarītu, tad visi mūsu centieni būtu pilnīgi veltīti. Paldies par uzmanību. Grazie, prezidente Vorrompoj, ora. Paldies, Van Rompēj kungam. Un tagad vārds Mārtiņa kungam. Viena minūte. Priekšsēdētāji. Nu, man ir tikai jāatkārto tas, ko es teicu. Kāpēc mums tur ārā neusticās tik daudz iedzīvotāju? Kāpēc šis eh, deficīts eh, tiek eh, tik asi uztverts. Arī jūs, Barozo kungs, diezgan asi reaģējāt un ir diezgan uh, skaidra atbilde. Mēs dodam iespēju šai kritikai rasties. Un uh, tālāk. Ir jāveicina Eiropas projekta uzticamība, un uh, tur būs ļoti būtisks arī Eiropas parlaments. Ir jārunā par konventu, un uh, Barozo kungs, te ir atslēgvārdi, pārāk liels, lai grimtu. Mums ir jādomā, ko mēs varam pazaudēt. Oh. Paldies tālāk, Gabriela Cimera. Rompēkungs, Jūs sacījāt, ka beigu beigās vajadzētu būt iespējai rast kompromisu, kuram mēs visi varētu piekrist. Es vēlētos norādīt uz to, ka kompromiss var būt arī slikts kompromiss. Un uh, arī uh, slikts kompromiss var nozīmēt zinām nākotni, tikai šoreiz to, ka Eiropas Savienība varētu vēl vairāk grimt un vēl vairāk šķelties. Un uh, Eiropas parlaments. Uh, Eiropas parlamentam jāpaliek pie savas nostājas, ka šī nostāja mums nav pieņemama. Es aicinu nākt klajā ar tādu vienošanos, eh, kurai mēs visi varam piekrist. Un eh, Barozo kungs, kāpēc tad partijas šeit runā citādāk nekā pie sevis mājās? Mēs esam atbildīgi savu dalību valstu priekšā šeit, un eh, mums ir svarīgi, lai tiktu panākts vairāk, lai uh, iedzīvotājiem tiktu skaidrots, kā tad eh, lietas notiek Eiropas Savienībā. Mēs taču nevaram viņiem teikt, ka Eiropas Savienība vienkārši izmet līdzekļus pa logu. Paldies! Un tagad dod vārdu Andrēsams kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es vēlētos pateikt Barozu kungam, ka viņu uztrauc tas, kas notiek kuluāros un tās sarunas, bet ja kāds izsaka ko, ko, komentāru, kas jums nav pieņemams, jūs to nosaucat par populismu. Es domāju, ka viens neizslēdza otru, un es domāju, ka mums ir jāpiekrīt Van Rompoja kunga teiktajam. Tie nav populistiski komentāri, tie ir fakti ar pierādījumiem. Mēņģers un Blērs bija pārāk devīgi, bet šobrīd visiem ir skaidrs, ka cilvēki nesaņem naudu pareizajai rīcībai, un tāpēc viņi vairs nevēlas dot šo naudu. Komisija, parlaments, mēs esam, mēs esam piešķīruši finansējumu, kas ir izšķērdēts, un tāpēc cilvēki vairāk negrib naudu Eiropai dot. Es vēlētos pateikt vēl vienu lietu. Uh, pašresursu problēmu neatrisinās, tie to padarīs tikai trakāku. Līdz ar to kontroli vairāk nebūs, tātad pašresursu neko neatrisinās. Paldies! Paldies! Un tagad eh, dod vārdu Zahradila kungam. Paldies! Prieksēdētāji kungs, visi prezidenti, Brazu kungs, jūs pieminējāt ārkārtīgi svarīgu punktu korupcijas apkarošanu. Tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, arī ārkārtīgi aktuāli. Jūs pieminējāt, ka dažkārt debatas iegūst ideoloģisku nokrāsu, es jums piekrītu. Bieži vien, īpaši parlamentā tā ir, es tikai vēlētos uzsvērt, ka tas ir visur, un tas attiecās uz abām pusēm. Ir tādi, kuri iestājas par Eiropu, un ir tādi, kuri varbūt ir pret Eiropu, eiroskeptiķi, ir tādi, kuri iestājas par federāciju. Uh, Un e, es domāju, ka arī par budžetu sarunas bieži vien ir ideoloģisks. Un e, Van Rompuja kungs, es ļoti augstu novērtēju jūsu ļoti lietišķo toni. Es e, jums novēlu labu sarunu turpinājumu, un es ceru, ka jums izdosies panākt vienošanos par budžetu, un es ceru, ka Eiropas parlaments būs pietiekami nobriedis, lai gala beigās nenobloķētu jūsu priekšlikumu. Paldies, un tagad dod vārdu konbendita kungam, lūdzu. Priekšsēdētāji, tad, kad ir uh, atšķirīgi viedokļi, tas nenozīmē, ka ir ideoloģisks pretrunas. Mēs gribam atšķirīgas Eiropas. Es negribu tādu Eiropu, kādu gribat jūs. Uh, tas ir pavisam vienkārši un skaidri. Otrakārt. Uh, Es esmu sapratis divas lietas. Ir vairākas sarkanās līnijas. Mums, piemēram, sarkanā līnija ir komisijas budžeta piedalājums. Otrakārt ir struktūras jautājums. Ja nav ikgadējā un citas uh, elasticitāte, tad viņi teiks nē. Ja pēc divi ar pus gadiem nebūs budžeta pārskata, cita politiskā grupa teiks nē. Tās ir parlamenta sarkanās līnijas. Ja ir šīs trīs politiskās grupas kopā, tad tas nozīmē, ka ir jau vairākums pret un nebūs trīs piekdaļu deputātu atbalsta. Jūs jau varat teikt komisijai, ja nebūs šajā budžetā šo te trīs parametru, tad parlaments balsos pret šo budžetu. Viss būs vienkārši, ja mēs sauksim lietas vienkāršos un skaidros vārdos. Grazie, la, la parola, Verostat. Un tagad Ferhofstāda kungam vārds. Priekšsēdētāja kungs, lai rastu vienošanos, reizēm ir jārunā par lietām, kas neparādās patreizējā projektā, un nevis par tām lietām, kas ir uzrakstīts uz papīra. Tā ir politikas māksla ir jāpievieno citi elementi sarunām, un es domāju, ka ir trīs šādi pievienojuma elementi, kas ir nepieciešami, lai panāktu vienošanos. Pirmkārt, pārskata klauzula. Manuprāt, eh, taisnība ir tam, ka ir nepieciešama šīs vispārējais pārskata klauzula, kas bija sākotnējā projektā. Tagad tās vietā ir kaut kāds pārskats tikai kohēzijas politikai, tas mums nedara. Otrs papildus elements eh, - reāli pašu resursi. Uh, Šobrīd paši resursi tiek ievākti dalību valstīs un pēc tam tie tiek nodoti Eiropas Savienībai. Tam būtu jābūt otrādi. Eiropai ir jāievieš finanšu transakciju nodoklis un tas tālāk jāpārskaita dalību valstīm. Treškārt nepieciešama ir elastība. elastība parlamentam elastība ir tikpat svarīga kā budžeta apjoms. Par elastību tekstā nav ne vārda šobrīd. Elastība starp budžeta kategorijām un starp gadiem. Tā ir nepieciešama. Tā tad ir šie trīs papildus elementi. Elastība neparādās tekstā reāli pašu resursu, kam ir jāparādās Eiropas Savienībai, iespēja ievākt šos pašu resursus. Un treškārt, uh, eh, jo, se, uh Treškārt arī eh, šīs te trešā sarkanā līnija. Paldies! 3 minūtes 30. Paldies! Tālāk vārds Kalfina kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungi! Es ļoti augstu novērtēju, ka jūs esat eh, atnākuši uz Eiropas parlamentu, jo mums visiem ir jāstrādā kopīgi mērķa vārdā. Un es vēlētos pateikt, ka, lai mums izdotos parlamenta viedoklis ir jāņem vērā. Mums bija ārkārtīgi veiksmīgas debatas, bet eh, pēdējā jūsu teksta redakcija, pēdējā vienošanās, tajā nav ņemta vērā parlamenta prioritātes un daudz. Jūs runājat par nelielu uh, Eh, budžeta pieaugums salīdzinot ar 2006. gada budžetu. Un šī te nelielais pieaugums nozīmē, ka 14. gadā būs eh, nepietiks izdevumiem naudas. Es eh, nezinu, vai šis budžets to ir paredzējis, bet šajā situācijā tas nedarbosies Eiropas labā, jo tas no aiziet uz reģioniem un tas nedarbosies. Jūs sakiet, ka ir neliels pieaugums zinātnē un pētniecībai. Pateikšu jums sekojošo, pēdējo septiņu gadu laikā tas ir samazinājies, Eiropas zaudē savu ātrumu. Ja jūs runājat par nelielu finansējumu palielinājumu zinātnē un pētniecībai, tad eh, citas valsts mums aizies daudz vairāk, daudz tālāk priekšā. Un nozīmē, ka atšķirības starp citām valstīm un Eiropas zinātnē 20. gadā būs milzīgas. Trešais Ir tādas dalība valsts, kuras apgalvo, mēs vēlamies eh, sabalansētāku un caurskatāmāku budžetu. Vienlaicīgi mēs redzam, ka dalība valsts ir gatavs akceptēt vienalga ko, lai tikai budžets būtu mazāks. Ja budžets ir mazāks, tad vairs neviens neprasa caurskatāmību un citas prasības. Tāpēc es nesaprotu, ka ir joprojām jautājums par atpakaļmaksājumiem visas dalību valsts ir gatavi iziet uz kompromisiem. Tā tas ir bijis vienmēr, bet patiesība ir tāda, ka šobrīd kompromiss it kā tiek pabīdīts uz, tādām, uz tādu dalību valstu puses, kuras vispār neatkāpjās no savas nostājas. Ir tādas dalību valsts, kuras varbūt uh, sniedz vairāk sistēmā, un tomēr nākamais elastības problēma. Tas, ka budžets tiek eh, pārskatīts vidusposmā, šobrīd ir starp institucionāla vienošanās un visbeidzot eh, budžeta kopums. Jo ja gala beigās būs tā, ka visi cenšas tikai samazināt Eiropas Savienības budžetu un mēs Eirozonā veidojam tā saucamo fiskālo kopumu, būs cits budžets Eirozonai, nē, mums ir jābūt kopīgam skatījumam uz to, kā attīstās dalību valstu budžeti kopā ar Eiropas budžetu. Tātad parlamenta prioritātes No tā mēs neatteiksimies. Mēs vēlamies efektīvāku, caurskatāmāku budžetu un tādu, ka, kas atbilst Eiropas vajadzībām. Kad mēs runājām ar jūsu kabinetu vadītāju, mēs teicām, ka tas mums ir ārkārtīgi būtiski. Ir jāapvieno kopā parlamenta prasības ar jūsu prasībām. Parlaments no savām neatkāpsies. Paldies, Kalfin kungs, un tagad. Pēdējais runātājs Bogas kungs, četras minūtes lūdzu. Prezidentē, kolēģi. Priekšsēdētāji, kolēģi, es kā līdzreferents jums pilnīgi piekrītu. Mēs visi esam ieinteresēti ātrā saruna noslēgumā, kas beidzas ar rezultātu, taču ne par katru cenu. Procedūra, uh, kur mēs varētu ievērot ar pašreizējo prezidentūru varētu kalpot kā pilotprojekts, taču tas varētu būt arī konstruktīvs. Bet eh, pietrūkst tādas atgriezniskās saites, un tā ir daļa no procedūras. Es vēlos skaidri norādīt, ka visas institūcijas, kā to paredz līgums, ir apņēmušās veikt eh, visus nepieciešamas pasākumus daudzgadu finanšu schēmas eh, pieņemšanai kā to paredz līguma 12.5 pants, bet jautājums, kā tad mēs rīkosimies turpmākās nedēļas. Ne visas vienošanās nozīmē krīzi, bet uh, arī nevienošanās neobligāti nozīmē krīzi, būs vienkārši runa par citiem skaitļiem un citu sākumu. Slikta vienošanās, kurā nav pietiekami ņemtas vērā parlamenta prasības, arī tajā situācijā padomēji būtu jābūt skaidrs, ko darīt. Es jums pateikšu, kādas izmaksas ir uzskatāmas par pārāk augstām politiskās izmaksas šie, šīm budžeta diskusijām, jo mēs šeit riskiem nonākt pie sakām, ko varētu nosaukt par eh, vēža aizmetņiem. Mums ir jāspēj diskutēt savā starpā, panākt progresu, nevis vienkārši pieprasīt naudu. Un padomē vienā brīdī ir jāsaprot, ja tā turpinās rīkoties šādi ar skaitļiem, noteikti negatīvas prioritātes, kas nav finansējamas, nu, tad nāksies eh, tās atsaukt. Eh, mums ir jāraugās, par ko Padome pēdējo gadu laikā ir lēmusi un cik daudz naudas tas ir maksājis Eiropas Savienības budžetam. Šie cipari ir vienkārši satraucoši, padomas priekšsādātāja kungs. Mēs jums piedāvājam pakotni, kā jau bijām vienojušies, jo sarežģītāk ir skaitļi, jo lielāka elastība mums ir vajadzīga. Šai elastībai ir jābūt visaptverošai, un te mēs nevaram runāt tikai par ārkārtas līdzekļu maržu. Mums nav vajadzīga diskusija par eh, abstraktiem iedzieniem. Mums ir vajadzīga pārskata klauzula, nevis vienkārši kaut kāda vienošanās, eh, kā jūs sacījāt pagājušais. Mums ir vajadzīgi paši līdzekļi, kas ir šī vārda cienīgi, jo jāraugās arī, kādas ir līguma prasības, mums tās ir jāievēro. Mēs nedrīkstam permanenti rīkoties pretēji līguma noteikumiem. Tāpat arī ir jāraugās uz saturu daudzgadu finanšu schēmai. Ziniet, kad es paraugos uz Kipras prezidentūras secinājumiem un arī uz jūsu secinājumiem, saskaņā ar padomes darbā panākto vienošanos, Nu, es uzskatu, ka padome ir nonākusi sarežģījumos, kad es lasu, ka daudzgad finanšu schēma ir jāpieņem padomei ar Eiropas parlamenta piekrišanu. Es domāju, ka būtu prātīgi saukt lietas īstajos vārdos. Uh, Līgumā ir teikts, ka padome rīkojas vienprātīgi pēc tam, kad ir saņēmusi Eiropas parlamenta piekrišanu. Vispirms mēs sakām jā, un tikai tad jūs varat pieņemt galīgo lēmumu. Es domāju, ka ir jāizmanto iespēja ņemt vērā arī mūsu prioritātes, lai mēs beig beigās nonāktu pie priekšlikuma attiecībā uz DFS regulu un uh, starpinstitūciju vienošanām. Uh, lai mēs, kā referenti, varētu plenārsēdē panākt jāvārdu, un kamēr tas nenotiek, mēs zaudējam vērtīgo laiku. Mēs nevaram uzņemties visu atbildību, ja ar mums nav pienācīgi runāts. Priekšsēdētāja kungs, komisijas prezidenta kungs, ir jārunā par 324. pantu līgumā. Eh, kur eh, arī jūsu institūcija ir aicināta pārskatīt eh, progresu un vienkāršot notikumus, ka tas ir nepieciešams panākt vairākumu plenārsēdē nav vienkārši, un te jums mums ir jāpalīdz. Paldies! Paldies! Ar šiem pēdējiem vārdiem es eh, vēlētos atgādināt to, ko Bēgas kungs teica par līgumu. Slēdzam mūsu sēdi, vēlētos pateikties Van Rompuy kungam, Barozo kungam un jums visiem. Lai jums jauks vakars!